Gadījums uh, eh, bija, tātad tika lemts, ka uh, ir jābūt piekrišanas procedūrai, bija 174 grozījumi. Valenciāno kundzei ir izdevies eh, pārunās ar ēnu referentiem, sagatavot 25 grozījumus. Tagad arī došu vārdu mūsu uh, referentē, lai viņi mūs iepazīstinātu ar grozījumiem. Valenciāno kundze, došu jums vārdu. Bueno, tras eh, este intercambio con el señor Lambrinidis y el señor Ša. Paldies! Tas bija patiešām ļoti interesants pasākums, interesanta domu apmaiņa ar Šēfra kungu un Lambrinīdisa kungu, un tas arī zināmā mērā kalpoja par eh, tādu kā ievadu politiskā dialoga un sadarbības nolīgumam. Uh, Mums ir uh, sagatavota rezolūcija par piekrišanu un uh, par šo rezolūciju esam saņēmuši arī vislielāko grozījumu skaitu. Kā referente. Es varu teikt, ka Rezolūcijā ir iekļauti patiešām ļoti labi vērtīgi ieteikumi, kas arī atspoguļo mūsu politisko pozīciju un var saprast, vai mēs uh, tad dodam savu svētību politiskajam nolīgumam vai nē. Nē, nu mēs tur nerunājam uh, īsti, nemēģinam izvērtēt politisko situāciju Kubā. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā, un priekšsēdātāja kungs jau teica, ka bija 174 grozījumi, iesniedza kolēģi no ETP grupas, no sociāldemokrātu grupas, no ALDE, kā arī no GOE grupas. Mēs saņēmām grozījumus, un 81 grozījums ir iekļauts 25 kompromisos. Un Es atbalstīju pati 21 grozījumu un 102 grozījumi tika tātad iekļaut kompromisos pēc tam vēl. Un tie ir grozījumi, ko es varu atbalstīt. Es domāju, tā ir lielākā grozījuma daļa. Labi, nu tagad uh, skaitlis pie malas, saturs ir svarīgāks, saka runātāji, un. Uh, Es mēģināju šeit saskaņot dažādas intereses, kolēģu viedokļus. Nevienmēr tas ir tik vienkārši. Mums ir katram savas domas, katram savs viedoklis, arī, protams, piedaram dažādām politiskajām grupām, bet galu galā mēs mēģinam panākt pēc iespējas pārliecinošāku vienprātību. Si no, no es posible. El día 17 tuvimos. Protams, man bija arī jāievēro konkrēti ierobežojumi. Mēs eh, nesen tikāmies arī kārtējajā eh, referentu sēdē. Es izstrādāju vairākus kompromisu grozījumus. ETP un liberāļu grupas eh, kolēģi šeit piedāvāja arī nedaudz aktualizēt tekstu, piedāvāja iekļaut šeit dažus jaunus fragmentus, un to man arī atsūtīja. Arī Alde ēnu referente man to darīja zinām. Es gribēju visiem pateikties par ieguldīto darbu. Un tagad atkārtošu to, ko jau teicu ēnu referentu sēdē un ko atlaž atkārtoju, kad izsakos par šo jautājumu. Es esmu izstrādājusi vairākus kritērijus lai varētu saprast, kurus grozījumus varu pieņemt un kurus nē. Un ievada daļā tas ir arī ļoti labi atspoguļots. Tā ir rezolūcija, kas papildina nolīgumu ar Kubu. Un Bija dažos grozījumos arī eh, kas tāds, kas uz eh, šo aptvērumu neatiecās. Pā, citi grozījumi arī pārāk plaši atspoguļo situāciju Kubā, bet eh, tas nav šīs rezolūcijas mērķis. Un bija arī uzskaitīti daži atsevišķi cilvēktiesību pārkāpumi. Lambrinīdisa kungs jau to pieminēja šodien uzstājoties bet ir izstrādāta sistēma, lai varētu novērot cilvēku tiesības. Mēs esam par šo sistēmu jau vienojušies ar Kubas valdību. Es uzskatu, ka panāktais progress ir jānovēro ļoti rūpīgi, bet mums nešķiet, ka rezolūcijā būtu jābūt atsaucēm uz kaut kādām individuālām lietām. Es negribu kādu te uzskatīt par svarīgāku un kādu par mazāk nozīmīgu, bet tas nebūtu man šķiet jāiekļaus šajā rezolūcijā. Esmu sagatavojis vairākus grozījumus, kuri manai politiskajai grupai šķiet eh, patiešām labi argumentēti Mēs vēlamies sagatavot tādu rezolūciju, par kuru varētu nobalsot lielākais kolēģi vairākums. Jā, um, starta pozīcijas, šis atspērienu punkts bija visai uh, grubuļains, bet visi esam viens prāts. Mēs vēlamies, lai Kubā uh, kaut kas notiktu, lai tur būtu attīstība, lai cilvēku dzīve būtu labāka. Un šāda doma vijās cauri visu politisko grupu nostādnēm. Jā, nu, protams, ne visi ir vienis prātis par pilnīgi visiem principiem un detaļām, bet ir lietas, kas ir kopīgas mums visiem. Un es sagatavoju kompromisu grozījumus, ņemot vērā tos jautājumus, par kuriem ir visreālistiskāk atrast kopsaucēju. Mēs gribam, lai Kubā būtu demokrātiskāka sabiedrība, demokrātiskāka valsts sistēma un, protams, politiskā nolīguma svars šeit ir ļoti liels. Nu, es neredzu šeit nekādas priekšrocības, eh, kas varētu rasties, ja mēs no tā atteiktos. Tā tad ir jābūt šai politiskajai šīs politiskās vienošanās nolīgumam. Un ir jābūt, protams, arī dzirdīgām ausīm otrajā pusē, citādi mēs to nevarēsim saukt par vienošanos. Un tādā veidā mēs arī nevarēsim pietiekami labi sakot Kubā notiekošiem, jo bez nolīguma mēs būsim zināmā mērā izolēti. Pateicoties nolīgumam, mēs arī varēsim uh, palīdzēt eh, viņiem vairāk šajā ceļā uz demokrātiju. Es eh, piedāvāšu 25 kompromisu grozījumus, 8 no tiem ir veltīti cilvēktiesībām. Es mēģināju pēc iespējas labāk uh, atspoguļot eh, kompromisu grozījumos kolēģu viedokļus. Uh, Ceturtajā un piektajā uh, kompromisā ir minēti cilvēktiesību standarti Eiropā, ir nosprausti arī politiskie standarti uh, cilvēktiesību ievērošanā, ir runāts par ekonomikas uzlabošanu, dzīves apstākļu uzlabošanu. 8. un 24. kompromisā konkrēti tas ir minēts 11. runājam par pulcēšanās un vārda brīvību, par pilsoniskās sabiedrības uh, un citu politisku starptautisko spēlētāju iesaisti bez izņēmuma. Un pieprasām arī, lai cilvēktiesību aktīvisti tiktu pasargāti, nevis vajāti. Tiek uzsvērta arī demokrātisko vērtību un brīvību nozīmība. 15. un 20. grozījumā arī runājam par dažādām pamatbrīvībām un pilsoniskās sabiedrības iesaisti dažādos procesos. Arī 22 Eh, grozījumā mēs runājam par pilsoniskajām brīvībām, par cilvēktiesībām. Mēs mēģinājām pēc iespējas labāk izmantot šo brīdi, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, kas valda valstī. Protams, arī Eiropas Savienībai ir savi uh, mērķi, uh, Devītajā kompromisa grozījumā mēs runājam ļoti skaidru valodu. Tiek runāts par politisko reformu nepieciešamību, par ārlietu politikas instrumentu izmantošanu, lai atjaunotu un uzlabotu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, lai būtu mierīga plūdana pārēja uz jaunu demokrātisku sistēmu. Es lūgtu kolēģus pievērst uzmanību um, šim tekstam. Mēs runājam par, politisku, eh, par demokrātisku pāreju. Desmitajā kompromisā tiek uzsvērts fakts, ka šī vienošanās ir saistoša abām pusēm. Embargo ir uh, pienācis gals, ir ekstrateritoriālā likumdošana 14. un 23. tiek runāts par ekonomisko liberalizāciju un garantijām investīcijām. 16. grozījumā uh, tiek pieminēta arī Eiropas parlamenta delegācija kas varētu uh, apmeklēt Kubu, bet joprojām vēl nav noteikts datums šai vizītei. 12. grozījumā runājam par īpašas pārskatu atbildības ievērošanu. Es zinu, ka Kubas iestādēm tas īsti nepatiks, bet uzskatu, ka tas bija nepieciešams, lai varētu labāk uh, pāraudzīt vienošanās uh, īstenošanu. Tas ir uh, ļoti politiski jūtīgs jautājums. Un ja mēs runājam par uh, vienprātību, ša, šī ir vienprātība, kas ir panākta arī starp dalību valstīm. Pirms 20 gadiem Jā, mēs daudz runājām par Kūbu, bija kopīga pozīcija, bet kopš tā brīža jau ir aiztecējis daudz ūdens, ir parakstīti daudz līgumu starp Kūbu un ES dalību valstīm. Es vēlētos, lai kolēģi turpina atbalstīt mūsu sagatavotos kompromisus. Manuprāt, tā ir ļoti laba bāze, tāda kā platforma, uz kuras turpināt iesākto darbu. Un mums ir jābūt pietiekam konsekventiem. Mēs, protams, nevaram piekrist pilnīgi visam. Uh, Mums ir jābūt arī ārkārtīgi paģērošiem, runājot par pamatbrīvībām un cilvēku tiesībām, un mēs arī esam skaidri pateikuši, kāda veida uh, uzraudzības mehānismi tiks izmantot. Tā ir eh, mana pašreizējā pozīcija, un ar eh, nepacietību gaidīšu kolēģi komentārus. Mums ir jāapzinās, ka. Ha, Vēstnieks Havanā gaida šī dialoga, šī lēmuma rezultātus un ceru, mēs kopīgiem spēkiem varēsim atrast vislabāko risinājumu, vislabāko, veiksmīgāko ceļu uz priekšu, lai kubiešiem būtu labāk, jaukāk nākotne. Paldies! Uh, and... Paldies! Tālāk ēnu referente. Pirmais de Grandes kungs. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> Empezaré por... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar atvainošanos. Man bija problēma ar manu lidojumu, tādēļ nevarēju piedalīties viedokļu apmaiņā ar Lambrinīdis kungu. Esmu pārliecināts, ka viņš noteikti izklāstīja savu viedokli par daudzajiem aspektiem situācijai Kubā. Tā vienkārši vēlējos atvainoties par to, ka nebiju klāt šajā daļā. Šobrīd izteikšos savas politiskās grupas EPP vārdā. Sākšu ar to, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Sarežģīts jautājums, arī rezolūcija sarežģīta. Referente ir mēģinājusi sagatavot kaut ko līdzsvarotu, un šis līdzsvars arī ir atrasts. Tomēr neesmu pārliecināts, ka procesuālai standarti ir pietiekami šai gadījumā. Vēlētos uzsvērt, ka mana grupa atbalsta šo lēmumu. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu sajūsmā par sa šo mūsu partneru e, līdz šim sasniegto. Nē, viņi nav sasnieguši pietiekam daudz, bet tas ir vairāk vēstījums dēļ, kā jau referenti to skaidroja. Mums ir nepieciešams parādīt atbalstu jāizmanto veselais saprāts. Un es e, apņemos cītīgi strādāt pie šī jautājuma, referentu arī zinu. Un paldies referentē par sagatavotajiem kompromisu priekšlikumiem. Paldies par to, ka tie tiek piedāvāti. Dažas grupas e, ir vēlējušās iesniegt daudz grozījumu, ne tikai manējā grupa. Un ir e, acīm redzams, ka mums visiem ir jāpiepūlas, lai vienotos par kompromisiem, kaut kur jāpiekāpjas, varbūt, lai izmanto šo vēsturisko iespēju. Tā ir vēsturiska iespēju uzsākt ceļojumu, ceļojumu Eiropas Savienībai. Pastiepjot roku Kubas valdībai. Iepriekšējā sanāksmē mēs vienojāmies, ka sagatavosim rakstisku dokumentu iepazīsimies ar kompromisiem un paskatīsimies, vai varam ierosināt kādus uzlabojumus. Bet ne, neskaroties uz šiem grozījumiem, vien mūsu grupā iedzīvot, eh, deputātiem ir bažas, tās ir arī skaidri jāpauž. Tā kā, jā, dažkārt mana grupa varbūt izvirza vairāk prasību, un varbūt um, mēs varam tomēr izdarīt spiedienu, iet mazliet tālāk, pieslīpēt vēl tekstu. Es zinu, ka tas ir sarežģīti un nav iespējams runāt par kubu, nerunājot par politieslodzītajiem. Mēs nevaram ignorēt šo situāciju, ka cilvēki, kas saņēmuši Saharovu balvu, prasa, lai mēs iesaistamies, bet mēs to nedaram. Mums ir jāatvainojas šiem cilvēkiem, jo viņiem ir taisnība. Dažkārt mums liekas, ka runa ir par politisku realismu. to mēs vēlētos pateikties referentei par līdzsvarotu ziņojumu. Tomēr vēlamies arī uzsvērt to, ka ir vēl vairāk jautājumu, kas ir skaidrāk jāpauž. Mēs vēlētos, lai ceļa kārte ir caurskatāma un saistoša attiecībā uz savstarpējiem saistībām. Es domāju, par tām ir pietiekama vienprātība bet neesam pārliecināti, ka varas iestādes Kubā ir gatavs runāt par politu ieslodzītajiem. Jā, jā, es jau tūlīt beigšu. Castro, pašreizējais valsts vadītājs, teiks jā. Mēs varam izlaist politu ieslodzītos, tad viņi būs ielās, radīs problēmas. Viņi aiztur cilvēks un pēc kāda laika atlaiž atbrīvo. Tāda viņa pieeja. Un viņi turpina vērsties pret miermīlīgiem disidentiem, vajā viņus. Vairāk kā 400 patvaļīgas aizturēšanas ir notikušas Kubā. Tomēr mēs uh, esam gatavi iesaistīties. Paldies referentei, paldies ēnu referentiem. Mums ir jāvērš šis jautājums uz priekšu kopā. Šai rezolūcijai ir jāprobežojas ar svarīgākajiem punktiem. Mēs nedrīkstam palaist garām šo vēsturisko iespēju, kas mums ietekmēt notikumu attīstību Kubā. Paldies! Thank you. The next speaker. Paldies! Nākamais esmu es pats, jo esmu e kā ir grupas ēna referents. Paldies referentei par eh, sadarbību šajā jautājumā, kā jau esam uzsvēruši vairākas reizes. Esam atvērti, bet vēlamies uzsvērt, ka cilvēktiesību aspektam ir jābūt šī dialoga svarīgākajam elementam, jo ekonomisko un kultūras faktors neredzam šobrīd eh, kā būtisku sastāvdaļu Eiropas Savienības Kubas attiecībās. Būs grozījumi no manis, no citiem EKR kolēģiem. Mēs ar prieku konstatējam, ka kompromisos daļa no tiem ir iekļauta, citi varbūt nē. Mēs varbūt izdarīsim vēl mazliet eh, spiedienu, lai atrastu labāku līdzsvaru abos ziņojumos, un tāds ir EKR mērķis turpmākās sarunās. Bet katrā ziņā nepacietīgi gaidām iespēju tālāk sadarboties, un cerams, nonāksim pie tāda kompromisa, kur mēs varēsim uh, atbalstīt, atbalstīt šo ziņojumu kopumā. T tas bija no EKR grupas pavisam īsi, un tagad nākamā būs ALDE grupas Himenes kundze. Paldies! Paldies Elenai Valenciano, referentei. Esmu pārliecināta, ka viņai darījusi visu iespējamo, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu, lai pieņemtu labāko risinājumu. Mēs, protams, turpināsim darbu pie kompromisiem. Tomēr nevēlamies eh, arī izlaist varbūt tās lietas, kas ir ļoti svarīgas mums. Mums jābūt ir stingriem, uztaigiem, tādā saprātīgā kontekstā, jo savādāk mēs nodosim mūsu Kubas draugus, kas prasa, ko mēs šeit esam panākuši. Saharo balvu saņēmēji, piemēram, tika pieminēti šeit mums ir jārunā par iespējām, iestrādāt zināmas nianses attiecībā uz uzraudzību, mums ir jārunā par to, ka mums ir jābūt nevis diktatūras pusē, bet Kubas iedzīvotāju pusē. Es domāju, ka mēs spēsim nonākt pie kopsaucēja, kā vienmēr. Vedīsim sarunas ar citiem referentiem, lai nonāktu pie gala risinājuma. Paldies tālāk zaļo grupas vārdā Urtas un kungs. Paldies! Kā Luisa de Grandes jau sacīja, arī man jāatvainojas par eh, vēlāk ierašanos, palaidu garām Labrinīdis kunga dalību dialogā. Manuprāt, ir lielisks darbs paveikts struktūrētā dialogā, kas ir atvērts laikā, kāds šobrīd ir, eh, kādu mēs neesam pieredzējuši iepriekš. Es nevēlētos atkārtot eh, tās lietas, kas ir izskanējuši iepriekšējās debatēs, bet savas grupas vārdā vēlos sacīt, kā kompromisu grozījumi, kurus ir iesniegusi referente, ir ļoti svarīgs solis vienprātības veidošanā. Mēs veidojam jaunas attiecības ar Kubu un Eiropas Savienībai ir jāpauž pēc iespējams, eh, pēc iespējas lielāks atbalsts tieši no Eiropas parlamenta puses, un manas grupas nostāja ir tāda, ka šim tekstam ir jābūt arī lielāko atbalstu. Kā esmu sacījis jau iepriekš, tas tiešām būtu slikti, ja mēs vienkārši atbalstītu vienošanos bet mēs nevēlētos iekļaut rezolūcijā neko tādu, kas būtu pret atvērtību cilvēktiesību jautājumos. 8 no 25 prie, kompromisu priešlikumiem ir par cilvēktiesībām, bet neatceros nevienu citu dokumentu, kas izvirzītu tik daudz prasību. Un es vēlos brīdināt, nepadarīt šo tekstu vēl stingrāku, jo tad būs vēl grūtāk panākt plašu atbalstu, un mēs apdraudētu šī jaunā posma objektivitāti. Eiropas Savienība jau darbojas šajā jaunajā ietvarā, tas ir jauns posms, valstu vadītāji jau ir ieplānojuši, Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji ir ieplānojuši doties uz Kūbu. Mums nevajadzētu apdraudēt šo situāciju, tas nevienam nenāk par labu, vēlos atbalstīt referenti, viņai ir mūsu grupas atbalsts. Paldies! Paldies Urtasun kungam, Sala Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! De Grandes kungs jau ļoti labi ieskicēja mūsu grupas nostāju, 28 dalību valsts un padomu kā iestāde, Eiropas ārējās darbības dienests un mēs kā parlaments, eh, mums ir jā, jāsniedz sava piekrišana. Kas attiec uz mūsu politisko grupu? Un referents sadarbību. Es nedomāju, ka mēs liksim kādu šķēršus, bet parlamentā mums tomēr ir tiesības paust savu viedokli. Un mūsu viedokļa paušanas mērķis nav izpatikt eh, Kubas valdībai vai tieši pretēji. Mēs uzklausījām cilvēktiesību īpašo pārstāvu par cilvēktiesību situāciju Kubā. Uzskatām, ka situācija, kurā esam šobrīd, ir konsekventa un īpaši daudz neatšķiras no situācijas ar Kolumbiju un eh, Peru, ar kurām mēs esam parakstījuši šādu vienošanos. Un referente, kas ir iesniegusi vairākus grozījumus. Varētu parādīt vēl lielāku pretīm nākšanu, cenšoties atrast pareizo līdzsvaru, kas apmierinās visas puses, lai parlaments šajā jautājumā var nonākt pie vienprātības iznākuma. Neviens nevēlas likt šķēršļus šai vienošanās noslēgšanai un ratifikācijai Es nedomāju, ka tas ir tā, tādā veidā tālāk īstenojams, eh, ja mēs nepanāksim vienošanos. Paldies, vai vēl kāds vēlas eh, kaut ko sacīt? Nē, tad Valenciāno kundze noslēguma uzruna. Jā, paldies. Protams, ka esmu ļoti atvērta jauniem priekšlikumiem. Man liekas, ka esmu jau nākusi pretī, lai veidotu konsekvenci, jo mums jābūt konsekventiem. Un cilvēks saka, nav problēmas ar vienošanos. Bet visu šīs problēmas ieliksim tad paralēlā tekstā. Tas nozīmē, ka mēs sakam vienu lietu un pēc tam uzreiz pretējo. Šis ir politiskā dialoga sadarbības nolīgums, nevis tirzniecības nolīgums. Salafranks kungs to ļoti labi zina. Šis ir nolīgums, vienošanās, lai sāktu visus šos procesus ar kubu. Tas nav tirzniecības nolīgums, kur ir jāprasa kaut kādu standartu ievērošanu. Mēs runājam par dialogu. Un šajā kontekstā ir nepieciešams progress ir pieminēta arī divi citi nolīgumi, kas ļoti līdzīgi. Bet nu, mēs turpināsim sarunas līdz pēdējai minūtei, lai saglabātu konsekvenci. Ja mēs spēsim vienoties par jaunas stadijas uzsākšanu attiecībās ar Kubu, tad tā arī darīsim, konsolidēsim attiecības, izdarīsim spiedienu, aizstāvēsim savas vērtības un tā tālāk. Un kā jau es sacīju, mums jāpatur prātā, ka tas jau ir noticis fakts. Mēs varam aizstāvēt parlamenta vērtības, bet mums ir jāapzinās, ka tas, kas notiek šobrīd starp Kubu un Eiropas Savienību. Jā, paldies, Valenciāno kundze. Debašu noslēgumā vēlos paziņot, ka balsošana ir paredzēta 20. jūnijā AFIT komitejā un gala balsojums plenāra sesijā visdrīzāk jūlijā. Tātad, tagad mēs varētu ķerties pie 8. un 9. punkta par eh, Jaunzēlandi, bet vēl ir par agru. Tas nozīmē, ka izsludinām pārtraukumu uz 15 minūtēm līdz 17. Tano kungs referents eh, nav šobrīd zālē. Tātad turpinām sanāksmi piecos. Un paldies Šēfer kungam par ierašanos.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 We will resume the meeting. Ākam sēdi. Izskatīsim septīto darba kārtības jautājumu. Saka priekšsēdētājs, neatvainojos. Izskatīsim 8. un 9. darba kārtības punktu par partnerniecību nolīgumu par attiecībām sadarbību mm, starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi no otras puses. Un tagad. Tātad izskatīsim šo e, jautājumu. Eiropas Savienība un Jaunzelanda ir um, apņēmības uh, pilnas uzturēt uh, savas uh, vēsturiski izveidotās saiknes, partnerattiecības nolīgums uh, par attiecībām un sadarbību. Pak uh, tika parakstīts 16. Uh, gada oktobrim, līgums ieskicē politisko ietvaru es un Jaunzēlandes uh, sadarbībai. Tur ir ieskicēts arī reģionālās uh, drošības, cilvēktiesības sadarbības, uh, ekonomiskās sadarbības, tirzniecības, klimata izmaiņu un sadarbības zinātnes tehnoloģiju jomā, tāpat arī FTA. Sarunas paredzēts, ka tiks uzsākts pavisam drīz. Jaunzēlandes premjerministrs ieradās Eiropā janvārī. Uh, Eh, tikai mēnesi pēc eh, savu pienākumu sākšanas amatā. Tā ir eh, tāda spēcīga norāda uz to, cik augstu viņš vērtē mūsu divpusējās sadarbības iespējas. Tagad došu vārdu referentam Tanukungam, kurš ir iesniedzis rekomendāciju priekšlikumu, ieteikumu projektu un arī attiecīgi rezolūcijas tekstu. Tanukungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Partnerattiecības nolīgums par attiecībām sadarbību ko mēs apzīmējam ar saīsinājumu park. Tā ir ļoti pozitīva iniciatīva. Jaunzelanda ir viena no, aiz, no mūsu tuvākajām partnerēm, ar ko mums ir kopīgas vērtības un intereses. Šis pārka līgums attīsta tālāk jau esošo deklarāciju, kas tika parakstīta 2007. gadā pirms desmit gadiem. Uh, Un tātad mēs tālāk attīstīsim savus ciešās saiknes, nodrošinot ciešāku sadarbību un regulārāku ministru līmeņa dialogu. Man ir prieks, ka tagad mums ir bijusi iespēja arī m, mm, iekļaut rezolūciju eh, papildus eh, šai Eiropas parlamenta piekrišanas sniegšanai, kas eh, dos mums iespēju uzsvērt to, cik svarīgs ir šis nolīgums, un tādējādi mēs paudīsim solidaritāti ar Jaunzelandi kā valsti. Pārka nolīgums attiecas uz daudzām jomām. Uh, un ir līdzīgs jau nesen parakstītajam partnerības, strateģiskās partnerības līgumam ar Kanādu, par kuru arī es biju referents no komitejas un parlamenta puses. Tātad te runa par tādām jomām kā cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību, tāpat globālās attīstības veicināšana, sadarbība multilaterālā līmenī un, protams, arī cīņa pret klimatiskajām izmaiņām, tāpat arī ilgspējīgas attīstības atbalstīšana. Jaunzelanda ir līderis atjaunīgo energoresursu sektorā un ir nospraudusi sev ambiciozus mērķus atjaunīgās enerģijas ražošanai, kas ir ļoti līdzīgs mērķis arī daudzām mūsu dalību valstīm. Šis uzsvars uh, palīdz arī sadarboties ilgspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības jomā, kas ir svarīgs punkts pārka nolīgumā, un es ļoti atbalstu šo pieeju. 15. pāns, kur ir runa par sadarbību, lai stiprinātu PTO nolīgumu par, eh, piemēram, sanitāro un fitosanitāro pasākumu īstenošanu, arī tas Uh, parāda, kāda līmeņa apņēmību pauž abas puses uh, šai sakarībā. Pārka nolīgums tāpat arī stiprina ietvar uh, sadarbības līgumu, kas tika padarīts 12. gadā, kas ļauj Jaunzelandai dot ieguldījumu Eiropas Savienības misijās. E, Jaunzelanda, kā rezolūcija atzīmēts, tā ir būtiska loma, lai nodrošinātu mieru un starptautisko drošību drošība tā ir loma, kas ar vienu ir svarīgāk ņemot vērā valsts relatīvi mazo izmēru un geogrāfisko atrašanās vietu. Tās devums SP, FPA dažādās operācijās arī ļoti pozitīvi uztvērta, un mēs ceram, ka būs vairāk šāda veida sadarbības arī nākotnē drošības un aizsardzības iniciatīvu jomā. Tāpat jāatsaucas uz to, kas ir uzsvērts šajā rezolūcijā, tātad um, Jaunzēlandes loma uh, Afganistānā uh, militārās misijas ietveros. Uh, Brisele arī tika atzīmēts, ka pārāk nolīgums tika parakstīts 16. Uh, gada oktobrī. Uh, Runājot par pašu rezolūciju, uzskatu, ka paužu parlamentāriešu vairākumu viedokli, norādot, ka šis pozitīvais tonis atspoguļo labo grību, kādu izjūt parlaments pret Jaunzelandi un atspoguļo to, ka uh, e, attiecības stiprināšana ir pozitīvs solis. Rīt ir e, termiņš grozījuma iesniegšanai, es iesniegšu dažus grozījumus. Uh, īpaši runājot par uh, reģionālām starptautiskām in iniciatīvām. Es ceru, ka lielākais vairums uh, deputātu arī citās uh, grupās būs tikpat konstruktīvi noskaņot attiecībā uz e, ES un Jaunzēlandes um, attiecībām. Es domāju, ka pārka nolīguma parakstīšana ir ne tikai pozitīvs notikums, bet tas ir arī elements plašākā attīstībā un šajā Eiropas Savienības um, sadarbības veiksmes stāstā. Un, uh, Mums ir izdevies jau noslēgt līgumus ar trešajām valstīm gan politiskajā sadarbībā, gan arī nodrošinot brīvu tirzniecību. Cita līgums ir noslēgts, un tāpat arī līgums ar Kanādu, un tādā pat veidā arī šis nolīgums stiprinās mūsu sadarbību ar attiecīgo reģionu. Mums ir nepieciešams sākt arī tirzniecības sarunas ar Jaunzēlandu, Austrāliju un Japānu turpmākā gada laikā. Es domāju, ka tas dos spēcīgu signālu visiem tiem, kas izjūt kādas šaubas. Uh, Um, tas tikai apliecinās um, visu pozitīvo ietekmi. Mani skumdina, ka mm, tā kā Lielbritānija tuvojas Brexit sarunām, tad manā valstī ir tādi, kas joprojām ir noskaņoti šo impērijas uh, imidžu saglabāšanu, un um, tas ietekmēs arī mūsu attiecības ar citām valstīm. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai divpusēji tagad divpusēji nāksies vest sarunas par brīvās tiesniecības līgumiem, kur līdz 2019. gadam tiks jau noslēgta ar Eiropas Savienību tieši tātad uz to laiku, kad Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību. Paldies! Un ēnu referenti un Grīnokungs no Tautas partijas grupas. Paldies! Priekšsēdātāji man jāsaka ir maz, kas piebilstams pēc Tana kunga izcili noformulētajiem komentāriem. Jā, manuprāt, šis ir ļoti skaidrs ziņojums, te nav nekādu strīdīgu momentu Šķiet, visi esam viensprāts, ka Jaunzēlanda ir ļoti labs Eiropas Savienības partneris, ar kuru mums ir tās pašas vērtības un intereses, neskatoties uz uh, lielo ģeogrāfisko attālumu. Partnerattiecību nolīgums par attiecībā un sadarbību ar Jaunzēlandu tikai uzsver šīs ļoti labās politiskās un ekonomiskās um, attiecības, tāpat arī sadarbība pētniecības attīstības jomā. Tanokungs ir veicis uh, spīdošu darbu, kā jau tas bija paredzams, izstrādāja ziņojumu projektu. Es uh, neparedzu, ka varētu būt kaut kāda viedokļa atšķirība attiecībā uz teksta galīgo redakciju. Mēs plānojam iesniegt pāris grozījumus, bet uh, šie grozījumi nekādā veidā negrozīs eh, neko tādu izšķirošu būtisku šajā ziņojumā. Tāpēc ceru, ka eh, e-, es Jaunzēlandes līgums bruģēs ceļu visaptverošam brīvās tirzniecības nolīgumam, kas, manuprāt, ir nākošais ļoti loģiskais solis, kam vajadzētu sakot. Liels paldies! Paldies! Neredzu no SND grupas nevienu pārstāvu. Dosim vārdu Aldis eh, ēnu referentam. Paldies! Saka, Alda grupas pārstāvam mēs arī pozitīvi vērtējam šo pieeju, saka Diekonu kundze. Tas tikai pasvītro, ka mums ir jau ilgi pastāvējušas attiecības starp ES un Jaunzelādu. Mums ir kopīgas vērtības, aktīvi sadarbojamies starptautiskajā jomā. Ir labi zināms, ka Jaunzelande ir eh, bijusi ļoti iesaistīta arī dažādos starptautiskos konfliktos, eh, arī Afganistānā, piemēram, pagājušā gada oktobrī tika parakstīts šis partnerattiecību nolīgums. Jāsaka, tas dod tādu ļoti svarīgu politisko un juridisko ietvaru eh, es un Jaunzēlandes attiecību tālākai veidošanai. Nolīgumā ir eh, runāts arī par pretterorismu cīņu, par cīnīšanos pret organizēto noziedzību, kibernoziedzību, un eh, šai jomā Jaunzelandē ir ļoti laba pieredze. Mēs ceram arī uz jaunu tirzniecības nolīgumu, jo Eiropas Savienība ir trešais lielākais eh, tirzniecības partners ar Jaunzēlandu. Tas nozīmē, ka uh, Mēs jau esam attīstījuši ļoti labas ekonomiskās saiknes ar Jaunzelandi. Ir ja īpaši pozitīvi vērtēju sektorālo sadarbību lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, enerģētikā, pētniecībā un tehnoloģijās. Mums eh, būs eh, daži nelieli grozījumi, bet eh, mm, tas nekādā veidā nemainīs Tanokunga pieeju šim jautājumam. Es ceru, ka mēs eh, varēsim noslēgt darbu pie šīs rezolūcijas eh, ar politisku un eh, juridisku vienošanos. Es domāju, ka tas ir ļoti labs tāds sadarbības turpinājums starp ES un Jaunzelandi. Paldies! Ne, neredz nevienu vairāk zālē, kas gribētu izteikties. Atvainojos, Šolts kungs. Um, uh, Paldies, priekšsādātā, neesmu ēnu referents un negribu iejaukties ēnu referentu darbā, bet um, trīs uh, īsi grozījumi, katrā ziņā paldies referentam par um, visu veikto darbu, gribētu uzsvērt trešo un ceturto punktu. Runājot par brīvotirzniecības nolīgumu un uh, ekonomisko un tirzniecības sadarbību ar Jaunzelandi. šis jautājums par divpusējām attiecībām arī ir eh, jāliek blakus šīm sarunām, kas jau notiek ar Austrāliju. Es domāju, ka šai sakrībā jābūt ļoti uzmanīgiem. Jāskatās, eh, kā mēs kvalitatīvi mainīsim, panāksim jaunu līmeni šajā ekonomiskā un tirzniecības sadarbībā. Nedrīkstam mazināt kaut kā ilgspējīgu attīstību un mm, šo aspektu. Un te, manuprāt, mums ļoti uzmanīgi ir jāraugās kāda ir vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīva. Šai ziņā varbūt mēs iesniegsim dažus grozījumus, un tas pats attiecas arī uz eh, sadarbību kultūras un zinātnes jomās ar Jaunzelandi. Tā lai mēs rastu jaunas sadarbības eh, jomas, nodrošināt tādu savstarpēji izdevīgu sadarbību starp es un Jaunzelandi. Paldies! Eh, Čārlis Tanaka, vai jūs vēlties vēl ko teikt noslēgumā? Paldies, gribu tikai noslēgumā teikt, ka es eh, pateicos par kolēģi laipnajiem eh, komentāriem. Šis ir tāds nepretrunīgs ziņojums. Uh, Un eh, es un Jaunzelanda, nu, mums tik tiešām ir ļoti tūs eh, saiknes un attiecības ar eh, šo valsti, attiecībā uz arī cilvēktiesībām, mums ir kopīgas vērtības, un tāpat arī mūsu skatījums uz dažādiem globāliem jautājumiem un izaicinājumiem, pieņemsim arī globālā sasilšana, tātad, nu, tātad ir ļoti daudz mūsu kopīgi interešu jomas, un uh, Es gaidīšu komentārus, grozījumus, protams, ar nosacījumu, ka tie ir konstruktīvi attiecībā uz vispārējo šo ziņojumu virzību, lai varētu uzlabot uh, mūsu attiecības un draudzību ar uh, šo ļoti attālo, bet tāpat laikā draudzīgo valsti, kurai tik daudz kopīgi ar mums. Uh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir rītdiena. Protams, izskatīsim grozījumus un tad noturēsim attiecīgi ēnu referentu sanāksmi. Paldies referentam! Un kā jau vairāk kārt ir uh, norādīts referents, uh, rīt līdz 11. var iesniegt grozījums, tātad tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad uh, mēs attiecīgi 7. septembrī atgriezīsimies pie šī darbkārtības jautājuma. Tagad sekretariāts man sniedz informāciju, ka 7. darbkārtības jautājums tiks uh, atlikts, pārcelts uz rītdienu, jo uh, īpaši daudz eh, šīs misijas dalībnieki nevarēs ierasties, tā tad rīt tiks izskatīts šis jautājums. Un līdz ar to es varu noslēgt eh, šīs dienas sēdi, un mēs rīt atsāksim darbu mūsu komitejā. Paldies!